Il Presidente. Cesa. Buongiorno, kolēģi, e kolēģi. Labrīt, cienījamie kolēģi un kolēģis. Pirmais darba kārtības jautājums mums ir Kingas gāla ziņojums par pamatattiecību stāvokli Eiropas Savienībā un to efektīvu īstenošanu pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Un tagad došu vārdu referentei Gālskundzei, kurai ir četras minūtes. Elnök úr, kedves kollégák, képviselőtársaim! A Lisszaboni szerződés elfogadása... Godātie kolēģi!